Pēc decembra plenāras sēdes pārtraukšanas mēs kopā ar padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 78. noteikumu reglamentā mēs esam pieņēmuši vairākus normatīvos aktus un um, protokolā jūs varēsiet redzēt uh, regulu, regulu nosaukumus. Tagad par darba kārtību šodienai un rītdienai nav nekādu grozījumu, bet savukārt Attiecībā uz trešdienu ir priekšlikums par Nigērijas, par situāciju Nigērijā, lai mēs varētu šo jautājumu izrunāt. Un tagad lūdzu Hautalas kundze, viņa varētu pamatot šo lūgumu. Lūdzu Hautalas kundze. Priekšsēdētāji, jūs tikko pieminējat mūsu grupa, zaļo grupa, vēlas, lai būtu augstā pārstāvjā uh, paziņojums, un vislabāk būtu ar rezolūciju, ņemot vērā to, kāda ir situācija Ziemeļa Nigērija, Bogohārā. Milzīga, milzīgs cilvēku skaits, vesela pilsētā, vismaz 2000 iedzīvotāju, kā izskatās eh, pēc ziņojumiem, ir nogalināti. Un tāpēc es ļoti gribētu, lai Eiropas parlaments varētu par šo jautājumu attiecīgi pieņemt rezolūciju. Vai kas ir par, kas ir par to? Garēro lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mana politiskā grupa gribētu atbalstīt šo deklarāciju, kas varētu būt no augstā pārstāvja. Un mums attiecīgi būtu diskutēt, ir pareizi diskutēt par šo jautājumu. Uh, kas notiek Nigērijā un kas, protams, ietekmē daudzu cilvēku dzīvi, ir tīpaši sieviešu likteni. Mūsuprāt, būtu labi, ja rezolūciju pieņemtu nākamajā plenārsēdē, ņemot vērā to, ka diskusija notiks šīs nedēļas beigās, līdz ar to nebūs iespēja sagatavot kvalitatīvu tekstu. Tātad diskusija ir jānotiek, un mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi šos jautājumus izskatīt ļoti nopietni un, attiecīgi, februārī pieņemt rezolūciju, vai kādam būtu iebildumi pret šo priekšlikumu. Labi, tad Hautalas kundze, jūs varētu ar Gerero kungu kopā vienoties, un tad jābūt vispirms, vispirms jābūt paziņojumam, un tad nākamajā plenāru sēdē mēs varētu pieņemt rezolūciju, Hautals kundze piekrīt, tad ļoti labi. Tā tad diskusija ir tagad, un ja nav iebildumi, jūs varat eh, pacelt roku, ja tas ir par, kas ir pret, kas atturas. Labi, tad eh, šobrīd ir pieņemts, šodien ir diskusija, nākamajā plenāru sēdē ir paredzēta rezolūcija. Priekšsēdētāji, es nekādā gadījumā nevēlos izteikties pret, bet jautājums ir vai mēs šo ārkārtīgi svarīgu diskusiju noturēsim trešdien vai arī ceturtdien no rīta. Tad varbūt labāk tad, kad ceturtdien no rīta, nevis trešdien vēlu vakarā, ņemot vērā to, kā, e, kāda mums šobrīd ir darba kārtība, tad varbūt labāk ceturtdien no rīta tā, lai deputāti varētu sagatavoties un vairāk deputāti varētu piedalīties. Tas bija, tas ir mans priekšlikums. Nu, mēs jau esam nobalto, nobalsojuši. Un, un Margarīri kundze būs šeit trešdien visu dienu. Un tā kā mēs vēlamies augstās pārstāves uh, piedalīšanos, tad līdz ar to loģiski būtu, ka mēs trešdien par to spriežam. Bet, protams, mēs centīsimies ievietot šo jautājumu tā, lai pēc iespējas vairāk deputāti varētu būt klāt. Uz ceturtdienu man nav nekādu priekšlikumu, bet arī lūdzu Neiet vēl prom, pagaidiet kādu minūtu, man ir vēl informācija, dāmas un kungi.